Man ir paziņojums no komisiju sanāksmēm, un tautas partija ir norādījusi, ka Filipa Šuvēna kungs vairs nav dalībnieks komitejā, kas atbild par dzimumu līdztiesības jautājumiem. Un kā nākamais darba kārtības punkts ir cilvēku tiesību pārkāpumi un demokrātijas jautājumi. Tātad Pakistānas jautājums, minoritāšu lietu ministra Šabazā Bhatijas slepkavība. Un sāksim diskusiju. Kolēģis Lamberts, viena minūte. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs esam visi dziļā šokā. Mēs esam pilnīgi satricināti. Mums ir ļoti pārsteidzis ministra nogalināšanas gadījums, ne tikai tāpēc, ka mēs pazīstam Batī kungu, mēs esam tikušies ar ministru kungu vairāk kārtīgi daudz no mums, un turklāt, kad šī nogalināšana ir ļoti simboliska, šeit ir atentāts vērsts pret cilvēku, kas ir meklējis samierināšanos, kas gribēja Pakistānu apvienot visu minoritāšu intereses. Un vēl vajadzētu izteikt līdzjūtību ne tikai Hatīkunga ģimenei, bet arī visām citām ģimenēm, kur ģimenes locekļi ir nogalināti terora aktu laikā Pakistānā. Un ne tikai šajā nedēļā, bet šonedēļ pat ir bijuši divi uzbrukumi, kur ir arī ir nogalināts vēl lielāks cilvēku skaits nekā Londons um, uzbrukuma laikā. Šeit ir ļoti daudz ciešanas, un tas viss iedragā demokrātiju Pakistānā. Uh, Un mēs eh, redzam arī demografiskās izmaiņas, piemēram, Keta eh, reģionā ir arī demografiski ietekme uz cilvēku sastāvu. Un šajā rezolūcijā mēs gribam turpināt darbu, mēs gribam stiprināt toleranci, savstarpējo eh, izpratni, iecietību un arī Eiropas Savienībā mums ir izteikti ministru līmeņa paziņojumi, bet, manuprāt, tie nav strādājuši pietiekami labi. Mēs gaidām, ka Pakistānas valdība un Eiropas Savienība strādās pie šiem jautājumiem ar turpmāk. Paldies! Paldies, kolēģi Lamberta. Eh, kolēģi Šāke, kolēģi Šāke uz vienu minūti. Paldies, prieksēdētāji neraugoties uz to, ka patīkums ir eh, mēģinājis un lūdzu īpašu aizsardzību, tomēr eh, viņš ir nogalnāts mēs izgam līdzjūtību ģimenes locekļiem un visiem Pakistānas iedzīvotājiem, kas grib iecietīgu sabiedrību. Eh, šeit ir milzīgs trieciens ne tikai Pakistānas sabiedrībai, bet visai cilvēcei kopā. Kāpēc eh, Pakistānas iestādes nedeva eh, ložu necaušaujamu vesti un kāpēc nebija attiecīgiem miesas sargi? Uh, Viņš eh, bija nokalnāts par savu nostāju attiecībā uz zaimnie, zaimošanas likumiem. Mēs eh, gribam arī izteikt līdzjūtību uz Zamaltīni kunga ģimenei, kas arī tika nogalināts marta mēnesī. Mums ir nepieciešama izmeklēšana arī valdības līmenī. Tam visam būtu jānotiek saskaņā ar um, sabiedriskiem standartiem. Šāda nesodāmība būtu jābeidz. Un Eiropas Savienībai būtu jāuzraug šī situācija. Vajadzētu atbalstīt eh, cilvēku, nu, cilvēkās sabiedrības, pilsētas sabiedrības uh, institīvas. Paldies Šākas kundzei! Nākamā ir eh, Gerings de Odenbergs kundze. Eh, pēdējos desmit mēnešos Eiropas parlaments ir pieņēmis trīs rezolūcijas par eh, ticības brīvību Islama re, Republikā Pakistānā. Un esam jau runājuši par to arī Strasbūrā ministru ministra Šabasa Bhatti e, klātbūtne. Un tagad mēs runājam jau par šī ministra nāvi. Tas ir augsts valsts ministrs, kas ir nogalnāts. E, Pakistānā neviens nespēja sevi aizsargāt pret fundamentālistu uzbrukumiem. Un tas, ar to mēs nevaram samierināties. Ir arī uzbrukumi pret eh, cilvēkiem, kas izsaka publiskus izteikumus. Līdz šim Eiropas Savienības politika pret Pakistānu, kas eh, vērsta, tā nav bijusi efektīva, tāpēc es ierosinu organizēt apaļo galda debati par eh, Pakistānas situāciju. Mūsu ārējās rīcības dienestam būtu jārēģē uz notikumiem Īslamabadā, pirms ir jau par vēlu. Paldies Odenbergas kundzei. Tālāk eh, Korels kundze, viena minūte. Ja koko hänen elämänsä on hämmästyttävä esimerkki siitä, mitä rohkea ja per... Batikunga dzīve bija vērsta uz ticības aizsardzību, uz visu ticību respektu, respektēšanu. Pakistāns parlaments nesen ir apstiprinājis ļoti dīvainu grozījumu, kas skar ļoti daudz Pakistānas iedzīvotāju dzīvi. Šī reforma nekādā ziņā nav demokrātiska. Šeit ir problēma starp, ir problēmas starp dažādām reliģiskām kopienām, plus vēl ir terorisms, kas izraisa uh, situācijas pasliktināšanos, ir uzbrukumi cilvēktiesībām, demokrātija, ir ļoti grūti cīnīties par šādām vērtībām esošajā situācijā. Cilvēktiesība aktīvisti, arī tā cilvēka kā ministrs Batī, tiek nogalināti, tiek novākti. Un tas varētu arī pārnesties uz citām valstīm šāda praksa, ja tā netiek uh, apkarota. Latīkungs bija drosmīgs cilvēks, viņš nebija naivs, viņš zināja, kādi riski uh, ir iespējami, kas varētu viņam draudēt, bet mums ir nepieciešama likumdošana Pakistānā, kas varētu arī šādus uzbrukums par neiespējamiem. Paldies, Korolas kundze. Kolēģis Van Dālens, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Situācija Pakistānā ir ļoti smaga. Ir uzbrukumi, kas ir vērsti pret demokrātiskiem spēkiem, un arī valdība nereaģē. Janvārī eh, tika nogalināts viens ministrs, un, un tagad eh, pavisam nesen ir nogalināts vēl viens ministrs Batīkungs. Mums ir noteiktas attiecības ar Pakistānu, mēs sadarbojamies ar viņiem. Uh, arī ar Afganistānu. Mēs sūtam Pakistānai naudu, lai viņi varētu uzlabot savu infrastruktūru, lai tiktu veicināt citas starpā arī reliģiskais dialogs. Un tagad mums vajadzētu arī sarunu gaitā pieminēt, ka tomēr demagoģijas vēršana pret kristietību būtu jāaptur. Vajadzētu izbeigt šo praksi. Tā vietā mēs runājam par infrastruktūru, par plūdu atjaunojumu situāciju. Vajadzētu apturēt šo ekstremismu. Paldies, Vandālena kungam, divas minūtes eh, vārds Tavareša kungam. Vai, ne... Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu steidzamības rezolūcijās ļoti bieži mēs varam, tas, ko varam panākt šeit parlamentā, ir samērā ierobežots. Bet vismaz ir divas lietas. Ap šajos jautājumos, kas attiec uz reliģisko vai preses brīvību, mēs vismaz varam likt sadzirdēt savu balsi. Pirmkārt, pavēstīt Pakistānas varas iestādēm, it īpaši reliģiskajām lēmē iestādēm, ka tās nav vienīgās, un tāpat arī minoritātēm. Taču tas e, lai, ir vismaz kāds mērķis spēja likt sadzirdēt šo vēstījumu tiem, eh, kur aizstāv reliģisko brīvību. Un otrkārt, skaidri pavēstīt Pakist Pakistānas valdībai, ka nevar pieļaut to, lai tā, viņa valsts paki, fanātiķi domā, ka runā tautas vārdā. Jo zaimošanas gadījumi vai tie gadījumi, kas notika Indonēzijā, ļoti bieži atspoguļo fanātiķu Eh, minoritāti, kura runā ļoti skaļi, skaļā balsī, bet eh, nes kāpēc citu uzskata, ka viņi runā visu vārdā. Un ja valdība nestāv pirmajās aizsardzības līnijā savai valstī un necīnās pret eh, nesodāmību, tad visa valsts var uh, ļoti ciest. Pakistānā ir pēc būtības jāizmeklē Batijas slepkavība, tāpat kā tas notiek Penžabas gubernatora nogalināšanas gadījumā. Nevar pieļaut, ka šos izmeklēšanas piesārņo kādas eh, Pakistānas slepeno dienestu vai policijas darbības, kā tas notika bijušās premjeres eh, Benazīras Bhuto slepkavības izmeklēšanas gadījumā. Pakistānas valdībai ir jānodrošina tas, lai fanātiķi nebūtu katru reizi aizvien ar lielāku svaru, un mums ir jāpauž sava solidaritāte reliģiskajai minoritātei. Paldies Tavāreša kungam. Eh, tagad eh, frakcijas pārstāvošie runātāji un Mauro kungs. Ucciso in nome delle cosiddette Paldies, priekšsēdētāji. Ministrs Hatī tika nogalināts, un to izdarīja fundamentālistu grupa, kas bieži vien piesauc dieva vārdu, lai īstenotu paši savas intereses. Mums vajadzētu pateikties Batī kungam par visu, ko viņš šo gadu laikā ir mūsu labā darījis. Es ceru, ka šis sāpīgais upuris kalpos par brīdinājumu Eiropas Savienības valstu valdībām, kā arī uh, augstajai pārstāvēja ārlietās, lai rīcība aizstāja vārdus. Un uh, šodien es vēl izsakos maigi. Visā šajā laikā Eiropas Savienība uh, padome, komisija ir zaudējusi laiku diskutējot par to, vai vārds kristīgs būtu jāiekļauj uh, dokumentos par šo gadījumu. Paši rietumspēki netiek galā, tāpēc es domāju, ka vajadzētu ieklausīties parlamenta sakāmajā. Paldies Mauro kungam, viena minūte Stailers kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Arī es vēlos eh, paust cieņu eh, Šabas Batīkunga paveiktajam. Daudzi kolēģi viņu pazinuši personīgi un zina, ko viņš ir darījis minoritāšu labā Pakistānā. Tas, ka viņš ir upurējis savu dzīvību, viņš zināja, ka draudi pieaug, viņa drosme būtu jānovērtē, un mēs šajā institūcijā esam zaudējuši draugu. Uh, šajā rezolūcijā ir virkne svarīgu aspektu. Tostarp arī tas, ka jāaicina kompetentās ES iestādes iekļaut sabiedrības reliģiskās tolerances jautājumu darba kārtībā. Es tāpat arī aicinu komisiju tirzniecības e, jautājumu diskusijās arī pieminēt e, šos ticības jautājumus. Un 19. punktā arī ir pieminētas institūcijas eh, Pakistānā un demokrātijas un cilvēktiesību atzīšana. Es vēlos paust savu līdzjūtību un es ceru, ka parlaments varēs eh, nosūtīt personīgu vēstīju ministra Mātei. Viņa bēres eh, bija pagājušo nedēļu. Paldies! Paldies Stailers kundzei! Uz vienu minūtu vārds Jetenmekī kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Batī kunga slepkavība ir jau otrā Pakistānas augstas amatpersonas slepkavība pēdējo pāris mēnešu laikā, un šīs slepkavības ir ļoti rūpīgi jāizmeklē, un slepkavas ir jāved tiesas priekšā. Vēl bez Batī kunga slepkavības es vēlētos runāt par citu cilvēktiesību problēmu, proti situāciju Paločistānas reģionā. Paloču minoritāte tiek vajāta un saskaņā ar Amnesty International datiem vismaz 90 šī reģiona aktīvisti ir pazuduši bez vēsts un nogalināti, un to starp arī skolotāji, juristi, un ir arī virkne citu cilvēku, kas uh, ir vajāti. Eiropas parlaments un Eiropas Savienība šīm institūcijām ir jāsūta vēstījums eh, Pakistānas valdībai, lai izvairītos no šādām situācijām. Paldies, Jetenmekī kundzei. Pēc tam vārds eh, Kilnilsenas kundzei uz pusotru minūti. Šīs eh, slepkavības ir nepieļaujamas. Bet vēl nepieļaujamāka ir nesiedomā, nesaudāmības sajūta, kas valda neraugoties uz agresijām. Pakistāns pilsoņu un upuru ģimenes, diemžēl, nevar gaidīt no uh, tiesu sistēmas, kas ir korumpēta, uh, nekādu palīdzību. Izmeklēšanas, kas ilgst gadiem, balstās uz diskriminējošiem likumiem. Uh, It īpaši kriminālā sadaļa tiesu sistēmā ir jāreformē un tā ir jāgost patiesa ticamība gan valsts, gan starptautiskā līmenī. Un saskaņā ar Enrika Špēla fonda veiktajiem pētījumiem jaunie pakistānieši uzskata, ka tiesu sistēmas ticamība ir e, izšķirīgāk valsts izdzīvošanai nekā parlamentārā sistēma vai armijas spēks. Eiropas Savienība ir jāizmanto. Ja visi nepieciešamie instrumenti, kas ir tās rīcībā, lai varētu stiprināt tiesu sadarbību ar Pakistānu. Paldies, eh, Kīls Nilsens kundzei, vārds Tanaka kungam uz vienu minūti. Priekšstādētāji, mēs redzam, ka reformātoru balss tiek apklusināts viens aiz otra. Vatīkungs bija kristietis un kā minoritāšu lietu ministrs, kas bija pazīstams ar savu nostāju pret likumiem, viņu islāma ekstrēmistu nogalināja un tikai pirms dažiem mēnešiem vēl viens eh, ministrs arī tika nogalināts, bet Batīkungam pat netika piešķirti miesasargi, tātad tas, viņš bija tik tik ļoti viegls mērķis šiem terorismiem? Kāpēc neviens neaizsargā? Kāpēc nebija īpašs personāls, kas viņu aizsargātu? Mums vajadzētu uzdot šo jautājumu Sadārī kungam prezidentam. Un es ļoti ceru, ka augstā pārstāve izdarīs spiedienu no savas puses, lai viņi arī cīnītos pret šo radikalizāciju. Bet jāsaka, pirmkārt, šī ir cilvēciskā traģēdija. Mēs esam pazaudējuši varonīgu cīnītāju, mēs nosūtām līdzjūtību un mēs sakam viņam paldies par drosmu un varonību. Paldies! Paldies Tanuka kungam. Uz vienu minūtu vārds Paškas kungam. Paldies, komisār kungs, šariet likumi saka, ka ir jānogalina, vai jā, ir jāsoda ar nāvi visus, kas izsaka idejas pret islamu. Kā tas e, saskan ar cilvēktiesību aktīvistu pozīciju Pakistānā? atsevišķi klerikāļi, islām klerikāļi e, ignorē mūsu cilvēciskās vērtības, e, izceļ tikai savu reliģiju un atklāti ignorē cilvēktiesības. Šāpkārt Bati un arī Nams Sabira kungs, cilvēktiesību koordinātas, kā arī citi cilvēki ir kļuvuši par upuri uzbrukumos. Šie upuri ir tādi, kas gribējuši reformēt arī eh, sabiedrību Pakistānā, lai Pakistāna iziet no viduslaiku likumdošanas tradīcijas. Un mums no savas puses vajadzētu atrast platformu konstruktīvam dialogam. Cum. Paldies! Mēs eh, esam Mums ir jādod vārds vēl vienam runātājam, kolēģim Černeckim uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Dāmas un kungi, mēs runājam par ministra noslepkavošanu. Ir nogalināts ministrs, kas skaidri pauda savu kristīgo pārliecību, kas bija katolis. Un mēs runājam par vēl vienu slepkavību Pakistānā, kas parāda, ka šīs valsts iestādes nekontrolē situāciju valstī. Manuprāt, tā ir ļoti liela problēma, jo mēs nemēģinām apsūdzēt Pakistānas prezidentu vai valdību. Mēs vienkārši sakām, ka viņi nespēja nodrošināt uh, drošus apstākļus pat tiem, kas ir uh, valdības sastāvā, nemaz nerunājot par uh, ticības dēļ vajātajiem. Manuprāt, situācija Pakistānā turpina pasliktināties, un tā ir valsts, kas ir pilna islāmiskā naida pret citām reliģiskajām pārliecībām. Es uzskatu, ka mums par to ir jārunā. Dank, Paldies Černecka kungam! Tagad ķersimies pie brīvā mikrofona procedūras. Ļoti daudzi kolēģi ir pieteikušies runāt, un eh, tos, tur ir arī uh, frakciju priekšsēdētāji, un tāpēc mums būs vajadzīga zināma elastība, jo ārkārtīgi daudzi vēlas runāt. Un uh, mēs skatīsimies, cik daudzus kolēģus mēs varēsim iekļaut šajā debatē. Uh, tālāk vārds uh, Galerkungam. Paldies, priekšsēdētāji! Nedēļa pirms viņa nogalināšanas es runāju ar Šabas Batī kunga viņa birojā Islamabadā. Un viņam šķita, ka pēdējo mēnešu laikā Arī eh, kopš eh, Pandžabas eh, pārvaldnieks slepkavības ir bijis daudz notikumu. Žurnālisti, cilvēktiesību aktīvisti, citi cilvēki, kas cīnās par uh, cilvēku tiesībām, viņi vairs neusticās situācijai, viņi baidās cīnīties par cilvēku tiesībām. Mums ir kopā jācīnās par toleranci, jo pretējā gadījumā tās nebūs vispār. Uh, Šeit ir Rēmans, uh, šis uh, deputāts, kurš uh, iestājās pret reliģisko radikālismu, viņš ir īpaši apdraudēts. Un Es uzskatu, ka mums ir jārūpējas arī par šo situāciju, un tā būtu skaidra zīme, ka mēs arī iestājāmies pret ekstrēmismu. Paldies kolēģim Gāleram. Tagad vārds Kuteša kungam uz vienu minūti asasinarea ministrului pakistanez pentru minorități. Paldies, priekšsēdētājs. E, ministri Bātī, slepkavība notika um, uh, uh, tāpēc, ka viņš atbalstīja pret zaimošanas līkumu. Un, uh, Šis ir otrais gadījums, kad e, šis, e, e, šī likuma apspriešana izraisa nāvs gadījumu šī likuma apspriešana sakarā. Un šī slepkavība Eh, it īpaši aizkār tos, kas eh, ir ar citu etnisko, reliģisko piedarību nekā ir Pakistānā, un ir jānovērš līdzīgi gadījumi, ir jāpieliek visi pūliņi, lai varētu atbalstīt demokrātiskās vērtības, kas ir ierakstītas Pakistānas konstitūcijā. Paldies! Paldies, Kūtašas kundzei. Tagad vārds eh, Ligripas kundzei uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, gribētu paust savu sāšutumu pēc grāvās slepkavības, kas notika 2. martā, kad tika nogalināts Pakistānas eh, eh, minoritāšu kristīgo konfesiju ministrs. Eh, šī slepkavība notika pēc citām slepkavībām, kad, tika, kad gāja bojā Pakistānas cilvēktiesība aizstāvji. Mēs vēlreiz aicinām Pakistānas valdību izmeklēt šo slepkavību un efektīvi nodrošināt, bet tik tiešām efektīvi nodrošināt apdraudēto personu aizsardzību, tos, kur apdraud fanātis, reliģiskie fanāti politiķi. Es šeit domāju par e, pilnīgi visām e, visām iedzīvotāju grupām, ne tikai bijušo ministru Šēriju Rēmanu. Un es gribētu aicināt Eiropas Savienību iekļaut sarunā, lai sagatavotu nākotnes sadarbības līgumus konkrēti e, sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību un Pakistānu, cilvēktiesību un reliģisko brīvību ievērošanas klauzulu. Paldies! Paldies! Brīvā mikrofona procedūras noslēgumā kolēģi Džilieska. Po raz kolejny zajmujemy się kwestią łamania praw człowieka w Pakistanie. Paldies! Mēs atkal runājam par cilvēktiesībām Pakistānā, un šoreiz mēs runājam arī par ministra Batijas slepkavību, kas bija pret eh, nesen pārunātajiem pretzēmošanas likumiem Pakistānā viņš iestājās par lielāku toleranci valstī, un parlamenta rezolūcija par eh, ministra noslepkavošanu ir piemērs mūsu vēstījumam pret situāciju pas Pakistānā, kas pasliktinās, un mēs arī iestājāmies līdz ar to par reliģiskajām mazākum, taut, mazākum grupām, kur tiesības bieži vien tiek pārkāptas. Es vēlos uzsvērt, ka ir svarīgi atbalstīt ne nevalstiskās organizācijas, kas tiecas uzlabot cilvēku tiesību situāciju valstī. Paldies! Pateicos eh, kolēģei Skričļevskai. Līdz ar to brīvā mikrofona procedūra ir noslēgusies. Tagad mēs nonākam pie komisijas uh, pozīcijas un vārds komisāram Hānam. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs nosodam šo slepkavību. Mēs nosodījām arī Salmanu Tasiru uh, noslapkavošanu. Un tagad šī slepkavošanas sērija turpinās. Tagad ir nogalināts arī Šabas Vātīkungs, minoritāšu lietu ministrs. Priekšsēdētāja vietniece Katrina Aštona arī ir nosodījusi šo eh, slepkavību un ir paudusi nosodījumu. Un tas ir saistīts arī ar debati par saimošanas likumiem. Vātīkungs bija pazīstams ar, par to, ka viņš aizstāvēja cilvēktiesības un reliģiskās brīvības. Viņš bija viens no tiem nedaudzajiem, kas uzrošinājās vēl izteikties, paust savu viedokli, un viņš ir nogalināts drīzumā pēc Salmana Tasīra kunga. Tomēr arī Tasīra kunga slepkavība neapstādināja Katī kungu, viņš turpināja strādāt, aizstāvēt savas vērtības valdībai, Pakistāns valdībai ir jāuzņems uh, sava atbildība un jānodrošina aizsardzība tiem, kas uh, pilda oficiālās funkcijas. Un mēs atbalstam Čilānī kunga deklarāciju par to, ka valdība, Pakistāns valdība centīsies darīt visu, ko var, lai vainīgie tiktu tiesāti. Un arī mēs pateicīgi, ka Čilānī kungs apmeklēs uh, bērnu ceremoniju. Mēs nosodam šādu noziegumu veicināšanu. Katīkungs bieži pauda savu pozīciju pret zaimošanas likumdošanu, tomēr tādā klimatā, kas sekoja tas ir kunga slepkavībai, eh, turpinājās diskusija eh, par nāves sodiem, un mums jādomā, vai nāves sodi izpildīja saskanīgi ar mūsu sadarbības politikas pamatnostādnēm. Pie tam vēl jādomā par diskrimināciju pret minoritātēm. Mēs esam gatavi atbalstīt demokrātisko Pakistānas valdību, un mēs esam gatavi atbalstīt Pakistānas valdību cīņā pret terorismu aktiem valdības locekļiem ir jāatbalsta tie principi, eh, kas, ko valdība ir apņēmusies pildīt. Brīvība ir universāla vērtība, arī izteiksmes brīvība ir cieši saistīta ar to, un padome ir apstiprinājusi secinājumus, kur ir Eiropas Savienības apņemšanās aizsargāt šīs fundamentālās vērtības vēlreiz atkārtota. Paldies! Vielen Dank, Herr Kommissar. Paldies komisāram Hānam. Visu beidzot eh, ir eh, iesniegti, iesniegti seši dokumenti šīs diskusijas sakarā, un tā apspriešana ir beigta.